you have your voting cards and you put it into the machine. Tad ievietojiet lūdzu savas balsošanas kartītes uh, aparātā, jo tagad mums būs balsošana. Tas ilgs zināmu laiku. Un mums ir arī televīzijas, filmēšanas komandas un arī transporta jomas darbinieki. Sirsnīgi sveicam jūs! un darīsim, ko varēsim. Okay, Labi, tad mēs varam sākt ar Sāksim ar balsošanu par sakotnē pagaidu vienošanos eh, starpinstitūcija vienošanās, ko Koreper 11. aprīlī pieņēma par. Tas ir personālais balsojums. One... Viens pa daudz no NF un viens no sociāldemokrātiem. Nē, nē, viss labi. Vienkārši lieliski. Beidzam balsot. Trīs astoņi pār, 14 pret un divi atturējušies. Jā, paldies par to, Marina Šaķie kundze. Merci. Paldies, priekšsādātais kundze. Šis balsojums uh, bija ļoti ātrs uh, un uh, nepēc kā neizskatās, bet tas noslēdz 26 mēnešus darba un apsveicu savu līdzreferenti Agnesi Jungērijusu, kura ir lieliski pastrādājusi kopā ar mani, ar visu mūsu komandu, Roberts no komitejas sekretariāta, uh, François, Lāra, Jans un Alēna, mūsu politiskie uh, pādomnieki. Uh, tas tiešām bija kopīgs darbs. Paldies viņiem visiem! Es tiešām gribētu sirsnīgi pateikties visai komitejai, jo šis te uh, lieliskais vairākums balsojumā šodien parāda, uh, ka mēs eh, arī eh, dodam šo sociālās Eiropas signālu. Eh, mēs vēlamies aizsargāt strādājošos un veidot godīgu līdzsvarot konkurenci vienotajā tirgū. Un mēs lielā mērā strādājām, lai jau no paša sākuma izvairītos no eh, plaisas starp rietumiem un austrumiem, un eh, jūs jau redzējāt, ka mēs daudz uzklausījām, daudz eh, runājām, diskutējām, un mums ir izdevies panākt šīs direktīvas par nosūtītiem darba ņēmējiem būtisku uzlabojumu. Madam Jongērijus kundze. Uh, Jā, es negribu atkārtot eh, visu, ko jau Elizabete teica savā nelielajā uzrunā. Viņa teica paldies, bet es domāju, ka būtu arī labi izmantot šo iespēju pateikties Elizabetē, jo viņa arī ieguldīja ļoti daudz no, savas, no savām idejām un uh, eh, brīnišķīgām tiešām gribu un izdarīt ļoti labu darbu, un tomēr, ka būtu arī labi pateikties jums un, un pateikt kopā, jā, vēl viena plenārsēdes balsojums būs, un kad mēs būsim pabeiguši, tad mēs patiešām kaut ko mainīsim darbiniekiem par labu un tiem uzņēmumiem, kas vēlas godīgi ievērot noteikumus. Paldies, Elizabete, un paldies. Uh, visiem, ko, kam viņa jau teica paldies, un uh, tad mēs varam spērt tālāk nākamo soli. Jā, paldies abām jums. Divām sievietēm, kas patiešām kaut ko var panākt. Tad mēs varam turpināt ar balsojumu par uh, Eiropas globalizācijas un uh, pielāgošanas fonda izmantošanu par. Nē, tas arī ir personālais balsojums. Beidzam balsot. 50 pār 4 pret un uh, neviens nav atturējies. Tālāk mēs varam pāriet pie. izpildus nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājušo transporta līdzakļu vadītāju norīkošanai darbā. Un balsošanas saraksts. Kompromiss astoņi. Par. Pret. Aturas. Pieņemts. tas atkrīt līdz grozījumam 108 par pret atturas. Gribu to pārbaudīt, sākam balsot par 108 grozījumu, beidzam balsot. 21 pār, 33 pret, tas ir Nu, neviens nav atturējies. 106. grozījums par, pret, atturas. Arī šis ir jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par, 3 neviens ir atturējies un 1 107. grozījums par pret atturas. Nu, mums jāpārbauda 107. arī. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār, 30 pret. Jā, un nevis neturējies, tas nozīmē ka tas ir noraidīts kompromis desmit par pret. Pārbaudīsim desmito kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār, 32 pret. Un viens Jā, tas nozīmē, ka mēs eh, ejam pie alternatīvā kompromisa desmit. Un to pārbaudām personāla balsojumu. Balsojiet elektroniski. Sākam balsot par alternatīvā kompromisa desmit. Beidzam balsot. 43 pār 11 turēti un viens atturēties. 115. grozījums par pret atturas. Tādēļ tas mums jāpārbauda. 115. sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 26 pret. 5 atturējušies. 116. grozījums par pret pret atturas noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim 116. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot par 116. Tas ir pieņēmts ar vienu balsu vairākumu. 28 pār, 27 ar mīnusu, un nevis nevaturēs 122 pār pret atturas. Es teiktu, ka tas ir noraidīts, bet pārbaudām 122. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. 27 plus 28 mīnus 117 grozījumus par pret atturas pārbaudām 117. Sākam balsot. Beidzam balsot par 117. Tas ir 23 plus 32 pret mīnus. Tas ir norādīts. 119. grozījums par pret atturas. Es tieku, ka tas ir norādīts. 118. Pārbaudīsim 119. Mēs pārbaudām 119. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 ir pār, 34 pret, 118. grozījums par pret atturas pārbaudām 118. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Ar 38 balsīm. Jā. Priekšādā tā daudz balsojumi ļoti, varbūt mēs vienkārši pa visu varētu, tad mēs varētu daudz ātrāk nobalsot, ja mēs par visu balsotu elektroniski. Jā, novērtēšu, vai vairākums to atbalsta. Simtos pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 3 diebieši pret. 120 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Ar 3 četrām balsīm. 123 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 30 balsīm. Grozījums 125. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 32 balsīm. 124. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 45 balsīm. Grozījums 126. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas norādīts ar 30 balsīm. Grozījums 127. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 31 balsi. Grozījums 128 atkrīt. Tālāk grozījums 129. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 41 balsi. Grozījums 131. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar 26 balsīm. Grozījums 130. 132. Sākam balsot. Par 132. Beidzam balsot. Pieņemts ar 28 balsīm. 133. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar 30 balsīm. Grozījums 10, 134, 135, 136, 137. Par tiem balsiem kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar 3 čerām balsīm. Grozījums 138. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar 48 balsīm. Grozījums 139. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 46 balsīm. Grozījums 140. Sākam balsot par 140. grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 47 balsīm. Grozījums 142. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar 47 balsīm. Grozījums 143. Par to balsojam, sākam balsot, beidzam balsot. Tas norādīts ar 46 balsīm. Grozījums 143. Sākam balsot. Pār 143. Un tagad beidzam balsot. Tas norādīts ar 48 balsīm. Grozījums 144. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar 46 balsīm. Grozījums 145. Sākam balsot. Sākam, beidzam balsot. Tas norādīts 47 balsīm. Grozījums 146. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar 48 balsīm. Martēna kungs. Pretēji tikko sacītajiem, es domāju, ka tād, kād e, ir ENF e, grupas grozījumi, jūs varat balsot ceļot rokas, jūs vienkārši iegūsiet laiku, jo pilnīgi skaidrs, ka šajā komitejā un, e, un deputātu vidū valda liela laba izprata par demokrātiju. Mēs turpināsim ar grozījumu 147. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas noraidīts. Grūzījums 148. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 68 balsīm. Tagad mēs pārējām pie grozījuma 149. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar 35 balsīm. Grozījums 150. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 44 balsīm. Grozījums 150. 151. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar 30 balsīm. 152. Tas ir atsaukts. Mēs varam pāriet pie 153. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 29 balsīm. Tālāk kompromis 11. Sākam balsot. Beidzam balsot par kompromisu 11. Tas ir pieņēmts ar 34 balsīm. Kompromiss 13. Sākam balsot par 13 no kompromisu. Beidzam balsot. Norādīts ar 32 balsīm. Alternatīvais kompromiss 12. Sākam balsot par alternatīvo kompromisu 12. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 33 balsīm. Alternatīvais kompromiss 13. Sākam balsot par alternatīvo kompromisu 13. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts ar vienas balss vairākumu. Grozījums Yes, uh, since... Mums tagad jāpāriet pie 199. grozījuma. 199. grozījums, un kurā lapusē tas ir? 199. Jūs to atradīsiet 14. lapusē, 199. grozījumu. Man tas ir pašai vēl jāatrod. Jā, atradu. 199. grozījums. Tātad sākam balsot par 199. grozījumu. Tā ir 14. lapuse balsošanas sarakstā. Birgitas Sipeles grozījums 199. Sākam balsot. Vai jūs visi nobalsojāt? Yes. Przed, e, przed e, poprawką 199. Jā, grozījums 199. Tas ir 15. kompromiss. Vai mēs par 15. kompromisu balsosim vai nē? Tas ir pirms 199. grozījuma lapusē. Jā, tad, tad viss, kas attiec šo kompromisu, atkarīt. Mums ir jābalso tagad par grozījumu 199. Viss pārējais ir atkritis. Nevar šeit sadzirdēt, ko jūs sakāt. We are, we mēs balsājam par 199. grozījumu 14. lapusē, tādēļ, ka visi citi starp pēdējo, par ko balsojam, un šo atkrīt. Jāspēlēts skundze, priekšsēdētāji, grozījums, kompromiss 15. Tas neatkrīt, tas attiecas uz kaut ko visam citu nekā kompromiss grozījumā 13. Čā. Čā. I don't always. Es uh, nepiekrītu savai kolēģei. Vienmēr, uh, mana kolēģe darda, bet šajā gadījumā viņai taisnība. Tad, kad mēs zaudējām balsojumu par uh, eh, 13. grozījumu, alternatīvo kompromisu 13. Un tādēļ par šo vajadzētu balsot. Tādēļ, ka citādi mēs varbūt, ka izdarīsim kļūdu. Bet lūdzu aplieciniet to. Pārbaudiet. Ok. Nu labi. Jā, Jāslavētas kundze. Varbūt kā, kādu puķu uzdāvināšu vai kaut ko tādu. Lies paldies, Jāslavētas kundze. Jums ir pilnīga taisnība. Mēs tagad varam balsot par kompromisu 15. Tas ir arī 14. lapusē. Jā. Atvainojos tas, kas ir eh, balsošanas sarakstā, eh, ir taisnība tas, ko jūs pirms tam teicāt. Par 15 kompromisu nav jābalso. Is... Tāpēc, ka kabotāža jau bija nosakta, un ar 12. tas jau bija iekļauts. We'll moment, we'll... Jā, mums vajag drusciņu laiku, bet uh, esiet mierīgi, mēs to noskaidrosim. change our mind. Jāsnovic kunga, mēs balsojām par grozījumu 199, mēs mainījām tagad, jo mēs jau tiešām esam nosakuši kompromisu 15 eh, balsojumā jau pirms eh, dažām minūtēm. Tātad mēs balsojām par kabotāžu, tad jau tas bija. Tā kā tomēr 199. grozojums. Atvainojos mums ir jābalso par 15. kompromisu, kā es pirms tam skaidroju. Viņa ir referente. Uh, I, I, I can't, uh... No. Jā, es nevarēju uzklausīt, ko jūs teicat. Mūsu eksperti šeit saka, ka nē, ka mēs nevaram balsot par 15. kompromisu. Mēs jau to esam noslēguši kabotāžu. Tādēļ mums tagad jābalso par 199 grozēm. Tagad sākam balsot par 199 grozējumu. Ja jūs gribat uh, piedalīties šajā balsojumu sanāksmē, lūdzu balsojiet tagad par 199 grozējumu. Sākam balsot vai balsošanas. Uh, iekārt nedarbojas, nē, tā darbojas. Balsojam par 199. grozījumu. Is... Tas ir viens no tautas partijas, mums ir pa daudz. That... Tagad gribētu par šo balsojumu. Pateikt, 35, 31 ir pār, 20 ir pret. Tagad mēs varam pāriet pie, jā, Bekera kungs, atvainojos, ka atkal gribu pievērst jūs visu uzmanību, bet komentāros piezīmēs par 15. kompromisu ir teikts, atkrīt, ja atradīvais kompromiss 15 ir pieņemts. Tas nebija pieņemts. Nebija pieņemts. Tas atkrīt, ja tas. Mm ir pieņemts, bet tas nav. Paraudzieties, atvienotas kompromiss 13, jūs redzat, ka tas nebija pieņemts. Tā ir problēma. Problēma ir, ka tā nepareiz informācija. Tādēļ, ka saturs. Tāda nepareiz balsošanas saraksts būtībā. Nu, tad viss ir pareizi, jā. Tad viss ir pareizi, tad es to pieņemu. Paldies. Bet paldies, ka, ka jūs uzmanāties un uh, raugāties. Mēs visi darīsim pareizi. Tālāk uh, kompromis 8b. Vai tas tagad ir pareizais? Jā. Mēs esam atpakaļ uz ceļa atgriezušies. Sākam balsot par 8b. Beidzam balsot par 8b. Tas ir noraidīts ar 33 balsīm. Un tagad pārējām pie grozījuma. Alternatīvo kompromisu 16. Nē. Nē, grozījums 236. Sākam balsot. Priekšsēdētāji ja kompromiss atkrīt, tad jau būtu normāli atgriezties pie grozījuma kompromisā. Tas nozīmē, ka ir jābalso par kompromisu 200. Atvainojos, mums ir jābalso, tāpēc, ka rezultāts balsojumam kompromisu 200. Tagad par 8B runa. Okay, no, Tagad ir pareizi, jā, par 200 grozījumu jābalso. Sākam balsot par grozījumu 200. Beidzam balsot par 200. Tas ir noraidīts ar 32 balsīm. 2, 239. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts 32 balsīm. Grozījums 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 35 balsīm. Grozījums 240. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 41 balsi. Tagad grozījums 236. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 28 balsīm. Tālāk Junkeris kundze, jūs gribētu izteikties? Nē? To... Grozījums 205 kopā ar grozījumu 243. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 37 balsīm grozījums 241. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 34 balsīm. Tālāk grozījums 242. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 32 balsīm. Tālāk. Alternatīvais kompromiss 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmis 31 balsi. Tālāk. Pāriem uz lapusi 23. Grozījums 333. 333. grozījums. Sākam balsot. 23. lapus tā ir. Beidzam balsot par grozījumu 333. Un tas ir pieņēmts ar 3 trim balsīm. Tālāk grozījums 334. Tas atkrīt. Tālāk grozījums 332. Sākam balsot par 332. balsoju, um, grozījumu. Tagad beidzam balsot. Norādīts ar 30 balsīm grozījums 335. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 balss ir pār pieņemts. Grozījums 336. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar 28 balsīm un 27 bija pret. Nākamais atkrīt. Grozījums 338 kopā ar groziem 339. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 32 balsīm. Grozījums 340 atkrīt. 342 atkrīt, 341 un 343 atkrīt. Trīsdesmit četri ceturtais. Balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 35 balsīm. Tālāk grozījums 345. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmums ar 37 balsīm. Tālāk grozījums 346. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā. Ja. Jāslavets kundze, priekšsēdētāji, varbūt, ka ir kļūda mūsu balsošanas sarakstā. Mūsu balsošanas sarakstā 300. 34, 345 un 346 ir noraidīti. Tur rakstīts rejected. Noraidīts, kādēļ mēs par to balsojam? Tie nebija noraidīti, tie atkrita. Uh, Mēs pārējām pie balsošanas par grozījumu 347. Sākam balsot. Pa 347. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 35 balsīm.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 Yes, our... Jā, mūsu sekretariāts tagad uh, atzīst, ka jums ir taisnība, Jēzlovēckas kundze. 3, 4, 4, 3, 4, 5 un 3, 4, 6 ir noraidīti. Un uh, par tiem vairs nav jābalso. Tad tagad balsosim par 347. grozījumu. Un par to mēs tiešām balsosim. Sākam balsot. We did it and it was approved. Mēs to darījām, un uh, tas bija pieņemts. Tagad 348. Vai tas atkrīt, vai par to jābalso? It falls. 153 was adopted. Yes, it falls, yes. Falls. Amendment 348 falls. 348 atkrīt. 349. Uh, par to nav jābalso. 350. grozījums kopā ar 353. grozījumu, un par tiem ir jābalso. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 47 balsīm pār. 351. grozījums kopā ar 354. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 37 eh, balsis par. 355. grozījums, vai par to jābalso? Nē. No, we have 352. Uh, 352. vēl viens šustarkunga grozījums. 352. balsojam. And the vote is now closed on... Beidzam balsot par 352. 34 balsis pār pieņemts. 355. atkrīt. Yeah. To... Tad tagad balsosim par 357. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar 49 balsīm. Tagad 4. pāns komisijas priekšlikumā, 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 30 balsīm pret. Tā tagad uh, alternatīvais kompromiss 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 36 balsīm par. 360. 60. un 61. tie atkrīt, jā. Tad tagad uzreiz eh, pāriem pie 362. grozījumu un 363. un 364. Par tiem jābalso kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 35 balsīm. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 35 balsīm. 365. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 32 balsīm. 22. grozījums. Jā, tas atkrīt. Un 366. arī atkrīt. Tad uzreiz varam pāriet pie 367. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, noraidīts. Jo tas pats balsu skaits ir gan par, gan pret. Tagad 23. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts ar bal vienu balsi. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 28 balsis par. Tagad 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 30 balsīm par. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 38 balsīm pret. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar 32 balsīm. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar trim balsīm, trim, trim balsu pārsvaru. Tagad balsosim par 32. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 34 eh, balsīm par. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar 38 balsīm. Tagad 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 45 balsīm. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 39 balsīm. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 46 balsīm. 4. A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 33 balsīm. Alternatīvais 4A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 38 balsīm. 46. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 42 balsīm. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 43 balsīm. 49. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 29 balsīm. 48. grozījums. Sākam balsot par 48. grozījumu. Beidzam balsot par 48. grozījumu, un ar 46 balsīm tas ir noraidīts. 50. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 31 balsi. 52. grozījums. Atkrīt. 51. atkrīt. 53. grozījums. Sākam balsot par 53. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 41 balsi. 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 35 balsīm. 55. atkrīt. 56. atkrīt. 57. grozījums. Sākam balsot par 57. grozījumu. Beidzam balsot. 46 balsis par. Tagad B kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 34 balsīm. Tagad pāriesim pie 65. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Piektais grozījums. Jā, piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 72. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par 72. grozījumu. Tas ir noraidīts. 69. grozījums. Sākam balsot par 69. Beidzam balsot. Un Tas ir pieņemts ar 29 balsīm pār 26 pret. 71. grozījums. Tas atkrīt. Tāpat kā 79. un 74. grozījums. Un uh, visi grozījumi atkrīt līdz pat piektajam kompromisam, 33. lapusē. Balsosim par piekto kompromisu tagad. Beidzam balsot. Pieņemts ar 32 balsīm. 83., 84. un 85. atkrīt, tad tagad 7. kompromiss. Sākam balsot par 7. kompromisu. Beidzam balsot par 7. kompromisu pieņemts ar 34 balsīm. Un pāriesim pie apsvērumiem. 96. grozījums. Sākam balsot. 96. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts ar 34 balsīm. 97. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 46 balsīm. 98. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 30 balsīm. 99. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par 99. grozījumu. Un tas ir pieņemts ar 34 balsīm. Tagad jābalso par visu atzinumu projektu ar grozījumiem, un tas būs personāla balsojums. Balsosim! Beidzam balsot! Jā, jā, beidzam balsot. Balsojums ir slēgts. Pieņemts. 30 balsis par, 22 pret un 2 ir atturējušies. Yes. Please, Madam La Jā, lūdzu, Jāzlovečkas kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jāžlaveckas kundze tagad izteiksies. Es zinu, ka mans uh, balsojums nemainīsies, bet uh, lūdzu pieskaitiet uh, manu balsi kā vēl vienu balsi pret. It will be 23 in... Tātad 23 uh, pret to pierakstīsim. Un paldies par eh, to, ka atbalstāt mūs, Jašlaveckas kundze, eh, par to, ka balsojām tā, kā tas eh, pienākas, un šis bija ļoti sarežģīts balsojums. Un balsošanas saraksts bija sarežģīts ar visiem kompromisiem. Daudz no jums mūs atbalstīja. Um, attiecībā uz to, kā balsot, bet visvairāk gribu jums visiem pateikties, uh, um, jo mēs uh, zinām, ka šis jautājums, par ko mēs nobalsojām šajā komitejā, ir ļoti, ļoti svarīgs. So are, uh, means... Mēs tagad esam iesildījušies un varam ķerties pie nākošā sarežģītā balsojuma. Mēģiniet mūs atbalstīt, lai balsošana noritētu. Executed in uh, uh, every uh, detail in the right way. Noritētu raiti. Desmitais kompromiss. Celiet rokas. Desmitais kompromiss. Dargā priekšsādātais kundze, vai jūs varētu vēlreiz visiem izskaidrot, par ko mēs šeit balsojam? Mūsu balsošanas saraksts šajā rindā sākas ar astoto kompromisu. Priekšsādātais kundze, mēs visi esam atkal pamodušies. Paldies! Hmm? Yes, we are voting on Žorža uh, Bahs. Žorža Bahā ziņojums. Atzinuma projekts. Desmitais kompromiss. Ceļam rokas. Par? Pret? Par. Pieņemts. Nākošais. 11. kompromiss. Sākam balsot. Mēģināsim, ja sanāks ceļot rokas. Pret. Atturas. Pieņemts. 12. kompromiss par. Pret Atturas. Pieņemts. 13. par. Pret. Pārbaudām. 13. Sākam balsot 13. Tā tas ir, kad jūs neceļat rokas. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Celiet rokas. Nākošais. 88. par, pret, atturas, noraidīts. 89. par, pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret pārbaudām 14. Varam mēģināt vēlreiz ceļot rokas. 14. kompromiss par. Pret. Pieņemts. Deviņdesmit devītais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Simtais grozījums par. Pret atturas noraidīts. 101. par pret pieņemts. 102. par pret atturas noraidīts. Pāriem uz desmito lapusi. 122. grozījums, 123. grozījums par pret atturas noraidīts, 124. par pret pārbaudām 124. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu divdesmit piektais par pret atturas noraidīts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. Pāriem uz 13. lapusi 16. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Pāriem uz 15. lapusi. Yes, uh, we go to page 16. 16. lapus. 155. grozījums. Par? Pret? Pārbaudām. 155. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 160. grozījums par. Pret. Atturs noraidīts.

par pret pārbaudām 163. 163. Beidzam balsot. Noraidīts. 164. par pret atturas noraidīts. 165. par pret atturas noraidīts. 166. par pret atturas noraidīts. 167. par pret atturas noraidīts. 168. par pret pārbaudām 168. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 18. kompromisu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 19. kompromiss par pret atturis pieņemts. 181. grozījums par pretatturas noraidīts, 182. par pret pārbaudām 182. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 183. par pret atturas noraidīts izskatās. Pārbaudām 183. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 184. par pret pārbaudām 184. Sākam balsot. Balsojam 184. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts ar triju balsu pārsvaru. Silikjotis kungs. No, kompromis. Pirmais kompromiss. Pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Trešais aps, eh, vērums nē, atvainoja 24. grozījums par pret atturas pieņemts. 26. grozījums. 26. grozījums par pret atturas noraidīts. 27. grozījums par pret atturas noraidīts. 27. grozījums pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 28. grozījums par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 44. grozījums par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 8a apsvērums par pret 47. grozījums tas ir par pret atturas pieņemts. 48. grozījums par pret atturas noraidīts. 49. par pret pārbaudām. 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 34 balss. Sastais kompromiss par pret saturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret paturas pieņemts. Sešdesmit otrais grozījums, 25. lapusē. Par, pret, atturas, noraidīts. 71. grozījums par, pret pārbaudām 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septiņdesmit otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojums, galīgais balsojums, atzinuma projekts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32 balsis par 14 pret 7 atturas. The... Un tagad eh, regulas priekšlikums padomis eh, grozošiem regulēm, lai varētu piemēroties eh, nozars attīstībai. Un tas ir Veronikas Lope Fontaņez ziņojums. Alternatīvais kompromiss 8, numur 8, sākam balsot. Mēs balsojam elektroniski. Alternatīvais astoties kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 31 balsi. Tālāk 14. grozījums. 120, tais 21. līdz 25. viss kopā. Sākam balsot. Ir Zemētiskas kundze priekšsēdētājs. Kāpēc? Mēs izmantojam elektronisku balsojumu un reizēm nē. Mēs balsojam elektroniski šobrīd. es sapratu, ka Baka ziņojumā nebija personāla balsojuma. Es neizprotu, kāpēc dažos ziņojumos balsošanā notiek vienādi vai otrādi. Es vēlos nodrošināt panāktu rezultātu, lai ik viena balss tiktu ieskaitīta. Ir sarežģītākas balsošanas listas un vienkāršākas. Bet tagad mēs uh, balsojam elektroniski, lai būtu pārliecība, ka viss ir reģistrēts pareizi, lai nebūtu sajūtas, ka kaut kas tika sagrozīts balsošanas laikā, un mums vajadzētu no tā izvairīties. Tagad grozījumi no 14. līdz 125. elektronisks balsojums blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais. 125. grozījums tas atkrīts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Devītais kompromiss. Noraidīts. Alternatīvs kompromiss numur desmit. Sākam balsot. Pieņ, beidzam balsot. Pieņemts 37 balsis par. Šķiriet septīto lapusi. 145. grozījums. Sākam balsot. 145. grozījums 7. lapusē. Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 balsīm. Priekšsēdētāji. Mums visiem nav vienāda balsošanas saraksta un lapušu numerācija nesakrīt. I'll try to not to do that. Mēģināšu vairāk nesaukt lapušu numurus. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. And the vote is... Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk. 156. Eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Alternatīvais 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43 balsis par. Tālāk alternatīvais kompromiss numur 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Deviņpadsmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 166. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 167. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par vēlu. 169. un 168. identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. We go to, um... Nākošais. 172. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 173. grozījums. Otrā daļa. 173. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Mēs varam pāriet pie alternatīvā kompromisa 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar divu balsu pārsvaru. Un Pārējām pie 188. grozījumā. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 46 balsīm. Grozījums 180. Nē, tas atkrīt. Grozījums 193. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts ar 34 balsīm. Grozījums 194. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts. Nē, noraidīts divu balsu vairākumu. 195. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts ar 31 balsi. Grūzījums 196. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Grūzījums 197. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar 40 balsīm. Tālāk grozījums 198. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Grozījums 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts ar 45 balsīm. 109. grozījums atkrīt. 200. grozījums. Tagad balsojam par 200. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. Grozījums 201. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 31 balsi. Grozījums 202. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Grozījums 203. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Grozījums 204 un 205. Kā par vienu grozījumu balsojam? Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 32 balsīm. Grozījums 206. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 207. Atkrīt. 26 arī atkrīt. Grozījums 207 atkrīt. Tagad grozījums 102. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar viens balss pārsvaru grozījums 21. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 30 balsīm grozījums 209 atkrīt, grozījums 210. Mēs par to jābalso, sākam balsīt, Balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk. Grozījums 211. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts, grozījums 213 kopā ar grozījumu 214. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Ar viens balsu vairākumu grozījums 215 atkrīt. Tāpat arī 212. Tagad 216. grozījums. 216. sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 44 balsīm. Grozījums 217. Nē, tas atkrīt. Tas dzimums atkrīt, tagad alternatīvais kompromiss 15a. Sākam balsot. Kompromiss 15a. Tagad beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 3-3 balsīm. Jā. Ja? Jā, lieliski. Tagad mēs ejam pie 15b kompromisa. Sākam balsot. Piecpadsmit B. Mēs balsojam par 15B, sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, balsojums par kompromisu 15b, 31 par un 16 pret. Tālāk kompromiss 14. Nē, tas atkrīt. Tālāk grozējums 235. 235. Vai jūs to visu atradāt? Grozījums 235. Balsojam par šo. Sākam balsot par grozījumu 235. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 35 balsīm. Tālāk uh, kompromiss 15C. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemsu trīs trim balsīm. Tālāk grozījums 245. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Grozījums 246. Sākam balsot. Beidzam balsot par 246. grozījumu. Tas ir pieņemts. Kompromiss 15. Sākam balsot par 15. grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar 53 balsīm. Grozījums 248. Par? Nē, mēs balsosim, protams, elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot par 248. Krūzījums 248, Šams Sēmons, Ola Kristensen un citi autori. Tas atkrīt. Labi. Tālāk kompromiss 16. Sākam balsot. Beidzam balsot par 16. kompromisu. balsojums bija liels vairākums par 50 par 16 no kompromisu. Tālāk mēs varam pāriet pie. Divdesmit pieci ceturtā grozība sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar 29 balsīm. Grozījums 265. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Tālāk. 268. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. Grozījums 267. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Tālāk kompromiss 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar 53 balsīm. Grozījums 271. Da, pa daļām to prasa sociāla demokrāta grupa. Pirmā daļa par pret. Atvainojos, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 38 balsīm. Otrā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts ar 31 balsi. Grozījums 272. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 28 balsīm. Tālāk uh, pāriem pie apsvērumiem. Grozījums 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Alternatīvais kompromis viens par. Nē, atvainojos, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas pieņemts. Kompromiss. Grozījums divi Lopes Vantaņie kundze. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Grozījums 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. ir noraidīts. Grozījums 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ne, nestrādāja. Tad mums vajadzēja pamēģināt vēlreiz. Ne tomēr ir nu, darbojies. Tad mēs balstojam pa 3.6. Rezultāts ir tāds, ka pieņemts ar trīs balsu vairākumu. Kompromis divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Alternatīvais kompromiss 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 30 balsīm kompromiss. 4. Sākam balsot par 4. kompromisu. Tas ir pieņemts ar 51 balsi. Tālāk balsosim par grozījumu 56. Sākam balsot. Pār 58 grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar 47 balsīm, kompromiss 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar 50 balsīm. Grozījums 63. Sākam balsot par 63. grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Grozījums 64. Sākam balsot par 64. grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Kompromiss 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar 50 balsīm. Grozījums 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Grozījums 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 63 balsīm. Grozījums 73. Tas atkrīt. Kompromiss 7. Jā. Martēna kungs. Uh, merci, madame le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu dzirdēt paskaidrojumu uh, attiecībā uz 71. grozījumu savietojamību. Ja tas ir savietojams, tad tas ir jābalso kopā ar 71. Es nesapratu, vai vienkārši tāpēc, ka ir jābūt negatīvam balsojumam pret um, ENF iesteikto grozījumu. Grozījums 73 ir saskaņojums ar 71. Tas atkrīt, ja 71. Uh, ir pieņemts. So to... Tagad varam pāriet pa kompromisa. It's according to the Tas ir atbilstoši noteikumiem. Mēs varam pāriet pie septītā kompromisa. Sākam balsot par septīto kom kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 68 balsīm. Tālāk. Alternatīvais kompromiss 7a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar 31 balsi. Ātrinības kompromiss 7B. Vai mums tur jābalso? Jā. Ātrinības kompromiss 7B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar 32 balsīm. Pārējām pie 11. grozījuma. Vai esat to atraduši? Mēs balsojam par 11. grozījumu. Sākam balsot. Un tagad beidzam balsot par 11. grozījumu. Tas ir pieņemts 34 balsīm. Varam pāriet pie 95. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 33 balsīm. Grozījums 97. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar 49 balsīm. Grozījums 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņēmts ar 51 balsi. Grozījums 99. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts ar 41 balsi. Grozījums 100. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, tas norādīts ar vienas balsu vairākumu. Grozījums 101. Sākam balsot. Viens tautas partijas ir par daudz. Tikai viens par daudz, vēl joprojām viens par daudz. Tas bija norādīts ar 37 balsīm. Tagad mēs varam pāriet par grozījumu 12. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Līdz ar to mēs balsojam par uh, atzinuma projektu, kā tas ir grozīts, sākam balsot. Beidzam balsot. Vai jūs visi nobalsojāt? Jā. Beidzam balsot. Ar 31 balsi šis ir pieņemts. friends, want... Dargie draugi, gribu jums pateikties par šo balsojumu, bet tos, kuri negrib uh, piedalīties nākamā darba kārtības punkta izskatīšanā, gribētu aicināt zāli atstāt. Jūs esat laipni aicināti palikt zālē, ja vēlaties uzklausīt mūsu viesi, bet uh, savas sarunas uh, jums būs tomēr jāturpina ārpus zāles. Thank you. Paldies jums. Yes, well, then we... Jā, tad turpināsim darbu. Turpināsim skatīt darba kārtību. Balsojums ir beidzies. Un nākamais darba kārtības kungs, punkts ir uh, Emplu komitejas kompetences jomā darbojošos aģentūru izvērtēšana. Un došu vārdu komisijas pārstāvim eh, nodarbinātības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoram Jostam Kortem. Lūdzu, apgaismojiet mūs. Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir liels prieks, ka šo pēcpusdienu var būt šeit pie jums un prezentēt jums rezultātus eh, ārējiem novērtējumam tika vērtēts ES aģentūras, kas strādā mana ģenerāla direktorāta kompetencē. Tātad mēs runājam par Eurofondu Dublinā, CDFO Tesalonikos, uh, ETF uh, Turīnā un EUOŠA Bilbao. Šīs aģentūras ir diezgan atšķirīgas un tomēr ir svarīgi tās uh, vēl um, tātad ik pa laikam izvērtēt to darbu, izvērtēt un komisija lūdza ārēju uh, um, novērtētāji to izdarīt. Vispirms, um, pirms uh, stāstu par uh, šo novērtējumu rezultātu, pastāstīt nedaudz par kontekstu, jo uh, Eiropas aģentūra jautājumā šis tas notiek. Un novērtējums ir tikai daļa no uh, tā, kas notiek. Uh, šobrīd patiesībā ir trīs uh, svarīgi procesi, kurus nevajadzētu sajaukt. Tie ir ļoti atšķirīgi procesi. Uh, Svarīgi ir to droši vien dzirdēt arī no manis, lai šīs lietas nesajauktu. Pirmkārt ir šis novērtējums, eh, ko prezentēšu jums vēlāk. Detalizētāk eh, tas ir autonoms process, kas sākās jau 2015. gadā, un novērtētājs beidza savu darbu šā gada sākumā. Otrakārt, eh, atsevišķi notiek trialogu process par uh, dibināšanas regulu uh, pārskatīšanu trim šīm aģentūrām. Pirmais trialogs bija vakar. Šeit mērķis ir salāgot dibināšanas regulas ar uh, kopējo pieeju, kas uh, tika panāks ar institūcijām 2012. gadā. Un trešais, uh, um, droši vien svarīgākais uh, notikums, kas notika, bija komisijas priekšlikums uh, izveidot Eiropas darba iestādi, proti radīt piekto aģentūru jūsu komitejas kompetences jomā. Un tas uh, um, būs jautājums, kuru prezentēs Marijana Taisēn 24. maijā jūsu komitejā. Viņa tika ielūgta. Tātad viss šīs lietas ir saistītas, un tomēr gribētu aicināt tās nošķirt un nesajaukt. Tagad um, pievērtīšos uh, šo četru aģentūru novērtējumam. Tas ir tikai šī ārējā novērtētāja darbs, tātad tas, ko es jums stāstīšu, nevienmēr sakrīt ar komisijas viedokli, tas ir tas, ko saņemam kā novērtējumu no uh, ārējā uh, novērtētāja PPMI Ekoris, kas uh, ieguv šo līgumu. Es uh, jums arī došu iespēju komentēt, dot savu ieguldījumu, un pēc tam komisija nāks klajā ar savu darbinieku darba dokumentu kas ir paredzēts pieņemšanai uzreiz pēc vasaras pārtraukuma, ja nemaldos. Un tas dokuments, šis darbinieku darba dokuments, eh, būs tas, kas eh, iekļaus mūsu reakciju uz šo ārējo novērtējumu. Un mēs arī eh, centīsimies pēc iespējams precīzāk šajā dokumentā runāt par to, kas būtu jādara, lai uzlabotu viens vai otrs aģentūras darbu. Uh, Eh, tātad tas vienkārši tāpēc, lai eh, norādītu, ka šodien un arī vēlāk jums būs iespēja, arī pēc šī dokumenta pabeigšanas jums būs iespēja dot savu ieguldījumu, lai mēs varētu ņemt vērā jūsu viedokli. Eiropas parlaments un jūsu komiteja bija iesaistīta eh, arī um, ielūgta piedalīties intervijās un novērtējumā. Šis novērtētājs jūs ielūdza un pagājušajā nedēļā vai aizpagājušajā nedēļā eh, saņēmāt no mums arī ziņojumus. Tad ļaujiet man tagad eh, īsi izklāstīt jums galvenos eh, ārējā novērtējuma rezultātus. Manuprāt, šeit būtu tas viss jādala trijās daļās. Mēs lūdzām vērtētājiem vērtēt trīs lietas. Pirmkārt, katrai aģentūrai individuāli skatīt, cik nozīmīga, efektīva uh, un uh, kādu pievienoto vērtību rada šī aģentūra. Otrkārt, mēs uh, prasījām novērtētājiem uh, vērtēt, vai saiknes starp šīm aģentūrām tādu šķērsgriezumu tā kā veidot, identificēt iespējamās sinerģijas vai pārklāšanās to mandātos. Un treškārt, mēs lūdzām paraudzīties arī nākotnē, kāds varētu būt nākotnes scenārijs aģentūrām. Tā skaitā arī uh, runāt par eh, jaunās Eiropas darba iestādes izveidi. Tie bija tie trīs aspekti, kurus lūdzām vērtētājus eh, izpētīt, un to viņi arī darīja. Manuprāt, svarīgi ir arī uzsvērt pirms prezentē rezultātus, kā tas tika darīts. Patiesībā novērtētājs eh, skatīja šos punktus, salīdzinot to ar aģentūru uzdevumiem. Tātad viņi paraudzījās uz dibinātāju regulām, kas šīm aģentūrām ir jādara, skatījās uz darba programmām un citiem programmu dokumentiem, kas ir aģentūrām, un salīdzinot ar šiem kritērijiem, tad tika arī novērtēt šie trīs aspekti, jo īpaši pirmais un otrais aspekts. Uh, Tātad tas nav tāds politisks pasākums. Netika runāts par to, kā mēs gribētu strādāt uh, ideālā pasaulē, uh, vai mēs gribētu citādu aģentūru sistēmu. Tas ir ļoti interesants jautājums. Uh, divas vecākās aģentūras ir no 75. gada. Uh, tur daudz ko varētu teikt par to struktūru, pie tā atgriezīšos, bet tas nebija tas jautājums, kur mēs uzdevām. Tātad tas bija tāds diezgan uh, tehnisks novērtējums. Un to gribu tiešām uzsvērt, jo šis nav um, dokuments, um, balstoties uz kuru mēs uzņemsimies kādu būtisku politisku iniciatīvu. Tātad šie trīs punkti - individuālais novērtējums, uh, šī saiknes perspektīva un nākotne. Tagad pavisam ātri par šiem trim punktiem, par individuālo novērtējumu, par pirmo punktu. Secinājums bija diezgan pozitīvs patiesībā novērtētais nonāca pie secinājuma, ka aģentūras ir darbojušās veiksmīgi, sasniegušas darba programmās nosprostos mērķus un devušas ieguldījumu vispārējo mērķu sasniegšanā. Ieteikumi arī tika ieteikti, ko varētu uzlabot. Dažkārt bija runa par rezultātu kvalitāti, ņemot vērā uh, ierobežot budžetu Dažkārt bija kavēšanās, to varētu uzlabot. Un viens punkts, kas parādās atkārtoti, ir pieejamība un produktu uztveramība, jeb saprotamība. Un te ir runa par saziņu, par komunikāciju. Diemžēl jāatzīst, ka uh, daudz no šīm aģentūrām nav pietiekami redzamas uz ārpusi. Tās ir pietiekami redzamas cilvēkiem uh, dalībvalstīs un es institūcijās, kas ar šiem aģentūrām strādā, bet plašākai sabiedrībai tās ir gandrīz neredzams. Un to, manuprāt, novērtētājs arī pamanīja, un tas ir ļoti svarīgs aspekts. Un pēdējais punkts šeit, ka ļoti rūpīgi ir jāraugās, kā tiek saskaņots aģentūru prioritātes ar ES prioritātēm Es nesaku, uh, ka komisijas prioritātes ir svarīgākās, mēs arī esam svarīga institūcija, bet ES prioritātēm ir jābūt vadošajām, izvēloties ES aģentūru prioritātes, un te acīm redzot var šo to uzlabot. Līdzīgs uh, secinājums ir par efektivitāti, augsta līmeņa efektivitāte, tāds ir secinājums, neskatoties uz uh, Eh, to, ka darbinieku skaits samazinās un eh, budžetam ir ierobežojumi, aģentūras ir eh, diezgan labs rezultātus sasniegušas. Pār, pārvaldības struktūru um, uzbūve un, um, un uh, valde, um, tātad tur ir uh, 87 biedri katrā no trim aģentūrām, kuras nosaucu. Un eh, novērtētais nonāca pie secinājuma, ka patiesībā šai struktūrai ir daudz priekšrocību pat, ja strikt runājot, tas neatbilst kopējai pieejai, kas tika panākta 2012. gadā, ja nemaldos, bija mēģinājums uh, uzlabot, vienkāršot uh, eh, pārvaldu struktūras. Um, Turīnas aģentūrai ir nedaudz atšķirīga struktūra, bet pārējām trijām ir šī trīspusējā struktūra. Un uh, tāds ir arī komisijas viedoklis, un tāpēc mēs nepiedāvājam uh, grozīt šo trīs aģentūru dibināšanas regulas šajā aspektā. Tātad tas netiks mainīts. Ja jūs paraugāties uz to, cik uh, relevanti, cik nozīmīgi ir aģentūra darba rezultāti, uh, um, tad uh, tur arī novērtējums ir pozitīvs gan no uh, ES iestāžu puses, gan no nozaru puses ir pozitīvs uh, rezultāts vērtēts. Uh, Un runājot par to, ko uh, gaida komisija, dalība valstis, tur ir dažādi ierobežojumi. Bieži vien uz visām prasībām nevar pietiekami efektīvi reaģēt. Visbeidzot, uh, pievienotā vērtība šīm aģentūrām, tur novērtētājs secināja, ka uh, šī unikālā kombinācija, ko dod šī trīspusējā struktūra, uh, ir uh, milzīgs ieguvums. Tātad atkal ļoti pozitīvs secinājums tas bija. Tagad, ja pārēju pie otrā aspekta, otrās jautājuma daļas, uh, šī te um, caurvijošā perspektīva šeit uh, tiek novērtēts, cik saskaņot strādā šīs četras aģentūras. Un uh, novērtējums uh, protams, konstatēja, ka ir potenciāli diezgan liels pārklāšanās starp aģentūrām, starp to mandātiem, piemēram, CDFOP un eh, Eiropas eh, apmācības fondu. Abas šīs aģentūras ir atbildīgas par apmācības politiku. Tātad tā ir pārklāšanās, bet praksē tas nekādas grūtības nerada, jo tām ir ļoti uh, um, atšķirīgs teritoriālais aptvērums. Turīnas aģentūra uh, strādā tikai ar trešajām valstām un CDFOP ar ES uh, dalību valstīm. Un tomēr sadarbība varētu uzlabot starp šīm aģentūrām. Sadarbība lielā mērā šobrīd ir tāda tikai divpusēja uh, starp šīm divām aģentūrām. Un galvenokārt tur ir runa par zināšanu apmaiņu un kopīgu piedalīšanos pasākumos, bet trūkst strateģiskas plānošanas, kas ir nepieciešama, lai labāk koordinētu aģentūru darbu un reaģētu uz nākotnes izaicinājumiem. Un šeit uh, ir arī skaidra komisijas loma, proti iedrošināt aģentūras uzlabot uh, koordināciju starp tām. Un visbeidzot par nākotni, uh, kāda varētu būt šī perspektīva. Viens interesants jautājums, kur novērtēja novērtētāji, bija vairāki apvienošanas scenāriji. Vai būtu saprātīgi um, padomāt par aģentūru apvienošanu, piemēram, CDFOP un uh, apmācības fondu vai CDFOP un Eurofondu? Mēs tad, tad uh, novērtētais to izvērtēja un secināja, ka izmaksas un riski uh, Uh, būt lielāki nekā ieguvumi šādos gadījumos, tātad viņi uzskata, ka tā ir slikta ideja. Un uh, tik un tā, pat ja novērtētājs būtu nonācis pie atšķirīga secinājuma, ir skaidrs, ka tad, kad apspriedu to uh, ar Marianu Taisenu, ir skaidrs, ka viņai nav nolūka nākt klajā ar kaut kādiem uh, konkrētiem priekšlikumiem šādā virzienā. Tātad komisija uh, šobrīd nestrādā pie šādas idejas. Uh, Ņemot vērā riskus un izaicinājumus, kas ir saistīti ar eh, iespējamiem apvienošanas scenārijiem, novērtētāji iesaka drīzāk tādu kā ietvaru pastiprinātai sadarbībai, tā viņi to sauc. Tas tāds eiro žargons, es atvainojos, tie nav mani vārdi, bet es domāju, ka jūs saprotat, ko tas nozīmē. Tas patiesībā eh, veicinātu eh, starp aģentūru sadarbību uh, un uh, radītu arī uh, daudzpusējas sinerģijas. Un visbeidzot, uh, par attiecībām starp uh, pastāvošajām četrām aģentūrām un piekto Eiropas darba iestādi, kas, protams, vēl nepastāv, bet komisija tagad to ir uh, jau pirms vairākiem mēnešiem piedāvājusi. Šeit novērtētāji paraudzījās nedaudz uz to, kā šīs četras aģentūras varētu sadarboties ar šo jauno aģentūru, un tomēr uh, potenciāls sadarbībai starp šīm četrām aģentūrām un jauno aģentūru ir ļoti ierobežots. Un tas ir arī svarīgs punkts, par ko noteikti komisāri runās ar jums mājā, tad, kad viņa prezentēs priekšlikumu un diskutēs par to ar jums. Jo te ir liels atšķirības. Četras pastāvošās aģentūras galvenokārt strādā pie pētījumiem, te pašā laikā ELA jaunā darba iestāde būs uh, operacionāla struktūra, tas būs instruments, kas palīdzēs dalību valstīm labāk sadarboties nekā tās to dara šobrīd. Tātad tā ir tāda atbalsta struktūra. Uh, es tātad nekad negribētu salīdzināt ELA ar šīm četrām pastāvošajām aģentūrām. Es drīzāk tad raudzītos uz Europolu vai Eurojust, uh, Tas arī ir tāds bīstams salīdzinājums, jo darbības joms ir ļoti atšķirīgs, bet runājot par mērķiem, tātad apkopot nacionālos ierēģņus, lai viņi labāk varētu sadarboties šajās struktūrās, lai viņi varētu kopīgas pārbaudas veikt, ka tas ir nepieciešams, un sniegt arī Eiropas pilsoņiem, kas grib strādāt citās valstīs, Eiropā ar labāku informāciju. Tas ir tas, ko aģentūras dara. Un šeit novērtējums um, bija tāds, ka šeit um, nekādas sinerģijas nav paredzams. Un tomēr 41. pantā komisijas priekšlikumā uh, par uh, regulu, un tātad uh, regu, regulas uh, tekstā ir iekļauta tā sauktā rendezvū klauzula, kas uh, dod iespēju pēc pieciem gadiem novērtēt uh, mērķus un uzdevumus, atkal pārvērtēt. Un, uh, ja likumdevēji to pieņem, tad mums būtu iespēja pēc pieciem gadiem izvērtēt, kā aģentūra darbojas un varbūt uh, apspriest vēlreiz iespējamās sinerģijas ar pārējām četrām aģentūrām. Palstoties uz uh, šī izvērtējuma rezultātiem, mēs tagad analizējam, uh, domājam, kādus ieteikumus mums vajadzētu izteikt no komisijas puses. Mēs ņemsim vērā arī budžeta ierobežojumus un uh, noteiktos samazinājums izmaksās. Un, kā jau teicu, darba dokuments būs pieejams pēc vasaras, un jūsu ieguldījums šajā procesā uh, um, būs uh, ļoti gaidīts, un esmu gatavs atbildēt arī uz jautājumiem, ja tādi būs. Paldies! Thank you very much. Paldies par šo izklāstu. Šis ir periods, kad mēs vairāk nekā jebkāda strādājam ar aģentūrām, kopš esam uzsākoši trilogu. Un ta, Mēs esam tam gatavojušies, un tāpēc jūsu novērtējums bija ļoti interesants. Došu tagad vārdu Žam, Šambonu kungam, Annai Sandersai. Kurš no jums? Paldies priekšsēdētājiem. Paldies kolēģiem. Iespējams, mēs nepieturamies pie prioritāšu kārtības. Vajadzēja runāt par maksātnespēju. Un es arī vēlos pateikties ģenerāldirektoram par viņa sacīto. Uh, Mēs neesam pārāk spīdojuši, strādājuši, uzkrājot darbus, kurus mēs vēlamies, no kuriem vēlamies izvairīties un no kā izvairāmies aģentūras sakarā, jo mēs vēlamies trilogu vienlaicīgi, ka tiek gatavots jauns. Bet Kā es saprotu, jūs gatavojat pārdomas par nākotnes darbu. Es teikšu lietas, kas jau ir izrunātas starp kolēģiem vēl pirms pieņemtā teksta, kuru mēs sadā, aizstāvēsim parlamentā, kur es biju eh, references par šo jomu pārzinu. Uh, un esmu tā labi sagatavots. Bet es atgriežos pie dažām idejām, no kurām mēs vēlamies izvairīties mūsu esošajā darba daļā un pasvītrošu visbūtiskāko. Apzinoties to, ka šīs aģentūras, vismaz trīs, ar kurām es strādāju, vienmēr esmu šaubījies par eh, tām, kas strādā lieliski vienmēr, eh, ka, ka eh, Berlīnē un Turīnā, bet tā vai citādi man visas liekas nepietiekami izmantots. Es piekrītu aģentūra darba analīzei, to efektivitātei tā tālāk. Un, uh, Eh, tā kā esmu vairāk nekā 20 strādājis ekosokā. Mēs tās neizmantojam pietiekami klienti, kuriem ir jābūt komisijai, parlamentam, ekosok, kas dar varbūt visvairāk, eh, bet tas ir cits līmenis, mēs neizmantojam eh, šīs aģentūras pietiekami. Tās veic lielisku darbu, kas sevi attaisno, un ļoti žēl, eh, ka mēs neizmantojam. Lūk, tiek apgalvots, ka mēs veiksim tagad eh, fantastisku pētījumu par vai nu migrantu izmaksām, vai uh, dzimumu plaisu vai vēl kaut ko brīdī, kād šīs aģentūras iespējams eh, labāk veicamas aģentūrās vai pat jau veiktas. Un tāpēc es gribētu, lai aģentūras tiktu labāk izmantots, jo ja tās netiek izmantots, tad prestižs paliek varbūt akadēmisks, un tāda ir jāsamazā, nezinu, budžets, Eh, bet eh, aģentūras vēlas būt noderīgas. Tas attiektos uz nākotni. Tālāk otra lieta. Un jūs jau uz to atbildējāt, es gribētu dzirdēt kolēģu sacīto šajā sakarā, bet es nekad neesmu sapratis ko jaunā darba lēmēja iestāde, kas šeit, tā šeit būtu sakāms. Mums ir pētījumu centri un izvērtēšanas padomas, ko, e, e, kā tas ir saistāms ar aģentūru, kura um, praksē laidīs pasaulē um, da, Eiropas darba tiesību emb, embriju. Jā, būs darba inspektori un tā tālāk, bet pētījuma centrs, kas ir politiski vadīts, jo šis eh, pētījuma centrs eh, nav, neatk eh, nav neatkarīgs vai migranti, vai dzimumplaisa, vai vēl citi jautājumi reālais stāvoklis nosūtītajiem strādājošajiem, bet tas ir uzziņas un realitātes skaidrošanas rīks saistiem lozungiem, pie kuriem mums ir jāstrādā. Jūs uh, uh, to visu zināt, bet eh, nākotnes jomā es jums varu piekrist. Un tā kā es jau sāku izteikties pārāk gari, tad noslēgumā piebildīšu vienu lietu, par ko mēs jau esam izrunājuši. Es, es eh, aizstāvu parlamenta eh, viedoklis, bet šeit es nevarēju piekrist komisārei Tīsenai, viņa varbūt nepiekrita man, un šeit ir runa par šo Eh, kā absurdo mm, eh, sastāvu no 87 personām. Eh, pasaules darba birojas uz 180 valstīm ir Eh, ap 50 eh, darbinieku. Mums eh, priekš 27 valstīm būs 87. Problēma un risinājums. Problēma ir tā, ka tas apgrūtina patiesi eiropeisku redzējumu un koncepciju šīm aģentūrām. Šeit ir runa pār Eiropas aģentūru, kura strādās Eiropas līmenī un um, nav vajadzības tur mums visiem pilnīgi būt pārstāvētiem. Un es gribētu būt racionālāks. Bet vēl piebildīšu, ka visi var tur būt pārstāvēti ar divu gadu cikliem, piemēram, strādājošies vakar uzņēmu Vicentīni kungs. Viņiem ir TUC, viņiem ir Eiropas pārstāvi, viņi var eh, būt pārstāvēti 12, 3, 4 valstīm, kuri tiekas pēc vai mainās pēc diviem gadiem. Tas ir mans ieteikums nākotnes pārdomām. Paldies! Thank you. I'll give the floor. Paldies, eh, deputāts Sandēra. Esiet sveicināti, paldies, kā piedalāties šajā viedokļa apmaiņā ar mums. Un ir tiesa, ka šis ir periods, kad budžeti ir aizvien eh, šaurāki, un mūsu pilsoņi pilnīgi pareizi sev uzdot jautājumu par to, kas notiek ar Eiropas finansējumu. Tāpat izskan jautājumi attiecībā uz daudzajām aģentūrām. Es no savas puses apsveicu aģentūru darbu. Eh, es nesen apmeklēju Bilbao, eh, Tesalonikus, esmu referente eh, te eh, pie, eh, tekstam eh, par CDFG FOP, bet problēma ir šo aģentūru darba skaidrošana. Un tā kā šodien mēs prasām vairāk atskaitīties mūsu pilsoņu priekšā, arī aģentūru eh, veiktais darbs ir, par to ir, ir labāk jākomunicē. Tāpat es vēlos pasvītrot to, ka ir nepieciešama labāka sadarbība starp aģentūrām. Ja es pareizi visu sapratu, novērtējumā ir teikts, ka pat jā, vadības eh, padome ir ļoti plaša, mēs kopā ar kolēģi aizstāvam vienot nostāju, mēs vēlamies šo trīspusējo struktūru, lai būtu visu dalību valstu pārstāvi. Man tas šķiet svarīgi. Taču, lai mūsu aģentūras varētu labi sadarboties, mēs aizstāvam citu aģentūru pārstāvjus vadības padomēs tajās aģentūrās, kuru reglamentu mēs pārskatām. Un tāpēc aicinu iet pa šo ceļu, kas ir ceļš uz labāku sadarbību un darba dubultošanās novēršanas veids kā jūs sacījāt, tas veidotu struktūrētāku sadarbību. Un noslēgumā piebildīšu to, ko es e, atkārtoju jau kopš esam sākuši eh, regu, eh, reglamentu pārskatīts. Paužu nožēlu par neiz, neveiksmīgi izvei, izvērtātu kalendāru, Es eh, no sirds ticu, ka mēs strādājam nākotnē, bet ja mēs aicinām aģentūrām sadarboties un labāk organizēties, es domāju, ka mūsu kā institūcijas pienākums ir radīt piemēru un kādam kalendāram bija jātiek labāk koordinētam. Paldies! Paldies! Jongēris kundze. Uh, uh, Un pēc tam jūs varēsiet sniegt atbildi. Paldies! Paldies, ka esat atnācis pie mums. Pirmoreiz no šīs jaunās uh, komitejas. Jā, bet. Uh, Tas, ka mēs šeit nesam tik daudz klāts, nenozīmē, ka mēs neinteresējamies par šo darbu. Un tieši tāpat kā iepriekšējie kolēģi, es šeit vēlētos runāt par notikušo trilogu, bet mēģināt klausīties, kas šeit ir teikts. Ļoti pozitīvi tiek novērtēts aģentūra darbs. Tieši tāpat arī mēs raugāmies uz to, ka aģentūras labi strādā, un es priecājos, kā evolūcija. Ir parādījuši šāds rezultātus, bet gribētu teikt, ka no nu vienas puses šis jautājums, ko jau pieminēja jau mani divi kolēģi, proti, kā notiekošās un ļoti vēlu uzsāktais trialogs, ne jau mūsu dēļ, bet uh, vienkārši vēlu uzsākts trialogs, kā ir situācija ar invo, iesaistīšanas eh, procesu ar šo darbu dokumentu, ko mēs saņemam vēlāk. Un varbūt jūs varētu pateikt, eh, varbūt jūs teiksiet, ka esmu drusku tāda aizdoma pilna, bet es gribētu teikt par šiem mandātiem pašlaik nav nekādu plānu par šo aģentūru apvienošanu, un uh, mandāts bija uz šo vienu gadu, un uh, tātad uh, aktuāli tas ir uz vienu gada periodu, vai tas ir kaut kas, uh, uz ko mums vajadzētu sagatavoties nākamā mandāta laikā, vai šie plāni ir uh, kaut kur plivinās gaisā. Nu, man, vai, man grib piekrist vērtētāju teiktajam, ka apvienošanas uh, izmaksas ne jau tieši šajā gadījumā, bet bieži vien tas tā ir, ir augstākas nekā labums, ko tas viss sniedz. Un ja tas tā ir, tad varbūt, ka mums nevajadzētu teikt, ka šī mandāta laikā vai pašlaik to pieņem, bet varbūt to varētu atstāt kā jautājumu nākotnē. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, bet es arī domāju, ka jūs jau pareiz teicāt, ka tas uh, tiek uh, risināts, kad uh, komisijas pārstāvnāks komiteja, lai prezentētu arī ēla plānus, ja ēlas finansējums, darba aģentūras finansējums ir daļā no pašreizējā finansējuma, no pašreizējām aģentūrām, tad varbūt mēs it kā neapvienojam, bet mēs samazinām budžetus mēģinot spērt soļus šajā virzienā, es domāju, ka to vai nu vajadzētu atrisināt eh, notiekušā dialogā ar pašreizējo mandātu, vai arī vajadzētu to risināt kādā veidā mēs, kā Eiros parlaments, uh, atbildēsim uz šo jautājumu par Elas dibināšanu, jo ja mēs e, neievērosim šo laika schēmu, tad varbūt, ka par šo labo darbu, ko ir izdarījuši aģentūras, mēs tomēr izdarīsim kļūdas. Iespējams, arī pēc divām gadiem mēs varbūt tās arī nožēlosim. Tagad jums vārds. Lūdzu. Vispirms atbildēju Šambona kungam, bet viņš jau ir devies projām. Var piekrist viņam, ka nereti aģentūras netiek piet pilnībā izmantotas, un e, piekrīt viņam, ka mums ir jāstrādā labāk. Tāpat piekrīt arī, ka Uh, attiecīgā LB iestāde mm, nav pārāk saistām ar pārējām aģentūrām. Un par to jau notiek diskusijas, un tādas ir bijušas jau komisijā. Un pirmais jautājums, uh, kas izskan, jau, ir jau ir četras aģentūras, kāpēc vajadzīga piektā. Un tas. Uh, E, nozīmē nopietnus pārliecināšanas pūliņus par to, ka šī piektā aģentūra ir ar ļoti atšķirīgiem pienākumiem. Ir daudz pārpratumu un es slēdzu arī lobēšanu pret to no dalībvalstu puses, no ekonomisko spēlētāju puses, kuri izmanto to faktu, ka ir jau pārāk daudz aģentūru, lai veidzotu, lob, veiktu lobēšanu pret uh, darba uzraudzības iestādi. Tāpat var piekrist, ka mm, darbinieku skaits ir liels, 87 ir daudz strādājošie, bet eh, realitātē un runājot ar uh, aģentūru direktoriem esmu ticies ar viņiem, vismaz trīs no tiem apgalvo, ka ir vadības padoma, kas lem par visu un kas saņem mandātu no šiem 87. 87 šeit ir runa par aģentūrām, kuras E, darbojas jau no 80. gadiem, un pēc katras paplašināšanās mēs esam pievienojuši vienu darbinieku pa dalību valstī, no katras dalību valstības plus e, vienu darbinieku plus vienu e, arotbiedrību pārstāvu. Tas nozīmē trīs uzreiz klāt, un šeit ir 27 valsts. Tas Ar, eh, ar to ir jāsamierinās katrā ziņā. Komisijai nav nekāda nolūka mainīt šo pasākumu. Sanders kundze, aģentūru redzamība un izpratne par viņu darbu ir tik tiešām jāstrādā pie šī jautājuma un iespējams komisijai būtu jāsagatavo Eh, darba plāns un darba dokuments, kas būs gatavs pēc vasaras, labāka komunikācija un struktūrētākā sadarbība starp aģentūrām. Un viss eh, turpināšu angļu valodu. Tur bija jautājums, eh, kas bija no visiem trim cienījumiem deputētiem, kādēļ tas ir tāds haotiska un neloģiska procedūra. Nu, man jā, eh, jāatzīst, ka es arī nesu zinām daļu atbildības, kādēļ mēs šīs trīs lietas darām paralēli. Protams, tas ir ļoti tā, eh, nav sevišķi loģiski. Nesaprotam, ja, ja jūs eh, raugāties kādas ir pašreiz regulācija revīzijas, trilogs Šampokunga ir, ir, ir um, referents, es domāju, ka tas ir tāds kā pārpalikums no pagātnes, un tas, protams, viss tagad ir jāsaskaņo ar kopīgo pieeju. Un es domāju, ja es raugā, raugošajā uz šo priekšlikumu, tur, eh, protams, kā ir nepieciešams rīkoties. Un eh, es šeit nerunāju tādu ļoti lielu mandātu, bet es, eh, protams, ka šeit runā, domāju, ka šis priekšlikums noskaidrot ļoti daudz kaut ko ikdienas darbībā un kompetenci sadalījumā starp valdību iestāde un uh, direktora un komisija. Jo ja citādi tas ir ļoti tā pārprotami, haotiski, kurš tad kaut ko atbild par ko. Un tas ir saistīts arī ar uh, jautājumiem par to, kas ir darbinieku kompetence. Un, uh, protams, šī revizija ir vajadzīga, un tas um, noskaidrotu komisijas lomu, tas būtu daudz labāk nekā tas ir pašlaik, jo tādēļ, ka ar CDFOP, Eirofondu un uh, EU ošā, uh, mēs kādreiz cīnāmies uh, ar jautājumu, kurš tad ko dara. Nu, es bieži vien griežos pie juridiskā dienesta, Mišās jau zina, un uh, arī par DG personāla resursi runāju. Bet, protams, ka tas šī kopējā ēna nav apmierinoša. Junkērijas kundze, es nevaru paredzēt, ko darīs nākamā komisija. Es tikai domāju, ka tieši tādēļ, ka ir tik daudz pārpratumi, mēs pagaidām neko negatavojam neko jaunu pašlaik. Marijana Taisena ļoti skaidri to pateiks. Es nezinu, ko darīs nākamā komisija. Tas pats attiecas uz finansējumu. Mēs ir ar ELA, eh, tad tur ir paredzēta papildus, eh, eh, papildus finansējums, nekas neapdraudēs eksistējušo aģentūru budžetu, un tad, protams, būs jāskatās, kā tiks šī nauda izmantota un noteiktas aktivitātes. Eh, šeit ir paredzētas, eh, ka mēs no ģenerāldirektora dosimies uz aģentūrām. Tad tā nebūs tāda svaiga nauda, eh, bet tad būs nauda tiks pārnest no vienas jomas zobe, bet nekas neapdraudēs esošās aģentūras. Un, protams, ka jāņem vērā daudzgadu finanšu schēma, komisija sagatavo jaunu nākamo daudzgadu finanšu schēmu, un es nesaskatu šeit nekādas norādes. Uh, par to, ka vajadzētu mainīt finansējumu aģentūrām. Labi. Tas bija ļoti interesanti to uzklausīt. Un kopš ir uzsākts dialogs par eksistējošām aģentūrām, bet es patiešām domāju, ka, ka jūs ļoti skaidri noformulējāt Tas ir jautājums par saskatāmību, tas ir jautājums par pārklāšanos, par izmaksām, vai mēs patiešām saņemam to, par ko maksājam, vai mēs patiešām zinām, par ko maksājam, vai aģentūra zina, kādēļ mēs par to maksājam, vai ir skaidrs, ko mēs gribam dabūt kā rezultātu. Jā, un nav klāt daudz deputātu. Mums bija ļoti svarīgs balsojums par darbinieku nosūtīšanu darbā. Un, bet es domāju, ka jūs devāt mums jūsu idejas viedokļus. Tas ļoti vērtīgi, vērtīgā veidā. Un uh, šo, šī darba procesa vidū, darbā par eksistējušām aģentūrām. Protams, tas mums ļoti vērtīgi. Lies paldies par to, kā atnācāt pie mums. Esmu pārliecināta, ka mums būs jāatgriežas pie šī jautājuma nākamajos gados, jo tas patiešām ir. Ir pienācis laiks virzīties uz priekšu, padomāt par to, kā mums jāvērtē Un uh, vai nu jāturpina uh, aģentam darbā eh, strādāt tā, kā tās jau strādā, vai arī viss ir absolūti jāmaina. Ir vairs par to padomāt. Liels paldies! We... Jā, mēs varam pāriet tagad pie pēdējā jautājuma darba kārtībā. Tā ir prezentācija no Eiropas uh, autoru palātas īpašais ziņojums par eh, brīvu darbinieku pārvietošanos un kā labāk uh, virzīt uz mēķi Eiropas Savienības finansējumu darbinieku mobilitāti. Tas ir īpašais ziņojums un to ir sastādījis Eiropas auditoru palāta un uh, vienreiz gadā mēs satiekamies vismaz, lai padziļināti domāt un par šiem problēmām, par bailēm, un vai arī par iespējām, kā sasniegt labāku rezultātu. Sirsnīgi sveicam jūs, un es domāju, Pufānu kungs, jā, tagad došu jums uzreiz vārdu, lai jūs varētu sniegt ievadu ir arī cilvēki, kas sēž pie datoriem un seko šai sanāksmē. Tātad arī nesot klāt zālē. Sirsnīgs sveicam. Visprezidents. Paldies. Eh, priekšsēdētāji godājamie MPL komitejas eh, deputāti, cienījamie dāmas un kungi. 2018. gadā Eiropas Savienība atzīmēja piekto gada dienu kopš Mēs esam izveidojuši brīvu pārvietošanu, strādājušo pārvietošanos, un tas nozīmē jebkuras diskriminācijas atcelšana attiecībā uz eh, pavalstniecību, atalgojumu vai citu veidu diskrimināciju. 2015. gadā 11,3 miljoniem Eiropas pilsoņiem dzīvo un strādā no savas pavalstniecības atšķirīgā valstī. Un tas nozīmē 3,7% eh, no darba vecumā esošajiem eh, strādājošajiem. No šiem strādājošiem 1,1 miljārs mainīja dalību valsti 14. gadā, bez tam 1,3 miljonu šķērso ikdienā robežu, lai dotos strādāt uz citu dalību valsti. Šis ziņojums Eh, kāds ir tas mērķis. Ar to mēs izvērtējam to, kā komisija garantē pārvietošanās brīvību un izvērtē Eiropas Savienības darbību efektivitāti, lai varētu atvieglot viņu mobilitāti. Eh, no 16. gada oktobra līdz 17. gada jūlijā mēs analizējām informācijas rīkus, ko ir veidojusi komisija, lai atbalstītu strādājošos, kuri ir iecerējuši apmesties citā dalībvalstī, kā arī Eiropas Savienības tīriņa efektivitāti no Eiropas sociālā fonda un investīciju fonda, lai atbalstītu strādājošo mobilitāti. Programmēšanas periodā no 14. līdz 20. gadam. Tāpat arī mēs apmeklējām nacionālās lēmēju iestādes Vācijā, Luksemburgā, Rumānijā, Polijā un apvienotajā karalistē. Pirms mēs skatām 23 projektus Ehm, kas tika finansēts no Eurest un struktūra fondiem 2015. Eh, un 2016. gadā. Papildus šim auditām mēs veicām pētījumu aptauju par EU rest eh, funkcionēšanu, lai varētu analizēt darba piedāvājumu kvalitāti, kas ir publicēta Eurest portālā. Un ko mēs varējām konstatēt? Komisija ir izveidojusi tādus rīks kā Eiropa ir jūsu, Eurest un Solvit, lai varētu garantēt strādājošo brīvu pārvietošanos un dalībvalstis ir izveidojuši savus informācijas avotus Eh, Eiropas pilsoņiem, kuri strādā to teritorijās, vai saviem pilsoņiem, kuri vēlētos strādāt citā dalībvalstī. Un tomēr komisijas rīcībā nav pilnīga informācija par to, kā darbojas praksēs brīvi strādājošo pārvietošanās. Strādājošiem ir jātiek informētiem par viņu tiesībām un ir iespējams ziņot pār jebkuru diskrimināciju vai pretrunu pārvietošanās tiesībām. Komisija e, nav ziņu pār nacionālā līmenī skatītām lietām, e, kuras tai netiktu ziņot. Bez tam strādājošie saskars ar šķēršļiem, kuri, lai gan nav viņu tiesību pārkāpumus, tomēr var apgrūtināt viņu mobilitāti, kā kvalifikācijas neatzīšana, valodas barjeru vai pensijas tiesību pārnesamība. Šie šķēršļi jāskata kā neizmantotais potenciāls mobilitātei. 2014. gadā dažādi pētījumi ir parādījuši, ka aptuveni 2,9 miljoni Eiropas pilsoņu būtu vēlējušies apmesties citā dalībvalstī 2015. gadā, bet eh, tikai vairāk par vienu miljonu to ir paveikuši. Tas nozīmētu, ka nav pietiekamas darbības no Eiropas Savienības puses, lai veicinātu mobilitāti. Pašreizējās eh, programmas ietvaros no 14. līdz 20. gadam dalībvalsts var vērsties pie Eiropas sociālā fonda attiecībā uz savām aktivitātēm par strādājušo mobilitāti Eiropas Savienībā, kā arī, lai strādātu Eh, programmas un specifiskas stratēģijas eh, eh, mobilitātei vietējā, reģionālā, nacionālā un pārobežu līmenī. 2013. un 2014. gadā, kad tika apstiprināts operatīvās programmas Eiropas sociālajiem fondam, komisija nekontrolēja to, cik tālu dalībvalstis ir programmējuši darbības, kas veicinātu strādājušo mobilitāti. Un mēs nezinām, cik tālu ir notikusi vēršanās pie Eiropas sociālā fonda šajā sakarā. Galvenais finansējuma avots strādājošo mobilitātei ir Eiropas Savienības programma nodarbinātībai un sociālajām inovācijām, ko pārvalda komisija. Mēs esam izskatījuši 23 pārobežu projektus EUREST, kurus atbalsta Eiropas eh, struktūrālo investīciju fonds. Mēs redzam, ka daudzi ir eh, atzīmi labi, redz, eh, labs rezultāts. Turklāt pēcdarbs projektiem bija ar trūkumiem, kas apgrūtināja rezultātu izvērti pro, uh, programmām. Tāpat Eurest portāls par darbu mobilitāti ir galvenais Eiropas Savienības instruments, lai atvieglot strādājošo mobilitāti. Bet ir eh, dati nacionālā līmenī netiek publicēti. Turklāt mūsu analīze kas ir pieejama portālā, parāda, ka svarīga informācija netiek sniegta neret kā, piemēram, atlīdzības līmenis vai kandidatūra iesniegšanas termiņi. Saskaņā ar komisijas aplēcēm 28, gandrīz 29 tūkstoši darbā iekārtošana ir notikuši eh, caur Eurest, kas nozīmē būtu tikai 3,6% eh, nu, eh, no visiem darba piedāvājumiem. Un uz mūsu audīta bāzes mēs sagatavojam vairākus ieteikumus attiecībā uz katru gadījumu. Ņemot vērā tos rīkus, kas ir paredzēti strādājošo mobilitātes veicināšanai vai ziņošanai par diskrimināciju, uzlabot datu izmantošanu par strādājošajiem, viņu mobilitātes raksturu un uh, darba tirgus līdzsvaru trūkumu, uzlabot finansēšanas mehānismu darbību, lai varētu veicināt strādājušo mobilitāti un lai varētu nodrošināt viņu papildinātību un viņu sniegumu labāku uzraudzību. Stiprināt efektivitātes uzraudzību EUREST sadaļā it īpaši runājot par profesionālo darbā iekārtošanos. Tāpat arī eh, par eures rīku runājot, eh, pārveidotot par patiesu darbā pieņemšanas un atlases rīku. Paldies par uzmanību. Lies paldies. Vai ir kāds, kurš vēlas uzdot jautājumu? Tad tagad ir tāda iespēja. Nē, Jā, jūs tā kā. Pieteicās, jā, es, eh, es eh, izjūtu zinām spiedienu šeit uzdot jautājumu, lai atbildētu uz eh, to, kas tikko tika teikts. Es gribētu uzdot jautājumu piemēram, par jautājumu par diskrimināciju, kur jūs pieminējāt, un par gadījumiem, kas uh, ir notikuši, vai es visu laiku skatījāties, esat paskatījušies, uh, ir šis uh, tīkls un uh, cilvēktiesību un līdztiesības iestādes un dažās uh, dalību valstīs, kas uh, strādā pie šādiem uh, gadījumiem un, piemēram, uh, jautājumu par diskrimināciju pret Eiropas Savienības pilsoņiem. Un šķiet, ka problēma un tas uh, konteksts ir tās pieņēmums, jo mēs šeit runājam par Eiropas Savienības pilsoņiem. Nu, viņi tiek, uh, pret viņiem ir noteikta veida izturēšanās uh, it kā viņi būtu trešo valstu pilsoņi. Tātad mēs šeit skatāmies uz to atsevišķiem, vai tur ir pārklāšanās. Tātad cilvēktiesību un uh, līdztiesības uh, padomes, uh, vai tās var uh, strādāt pie šādiem diskriminācijas gadījumiem, pārkāpumiem, ka tas ir spēks. Daži jautājumi arī par OIRES. Jā, un uh, šeit ir arī vērtējumi, vai šis tīkls varētu strādāt labāk, vai jums varētu būt kaut kādi ieteikumi par jautājumiem? Vai varētu būt labāka informācija sniegta? Vai jūs arī šeit piedāvājat par informāciju par eh, nodarbinātības līmeņiem? Piemēram, kas ir ar eh, zemāka, eh, zemāka eh, līmeņa, mazāk samazināt darbiem, bet, piemēram, kas ir ar augstāk kvalifikācijām cilvēkiem, mums šis darbs būtu ļoti vajadzīgs. Vai tas viss ir ievietots ARS, vai šāda informācija ir pieejama, vai tas nav zināms, vai darbinieki to lieto vai nelieto pietiekam daudz. Varbūt, ka būs arī vēl citi jautājumi šeit Tie bija no mani jautājumi. Jā, kurš tad uzdod šos jautājumus? Varbūt. Jā, izklausās, ka tas ir ļoti interesants pētījums. Un eh, dažās dalību valstīs. It, nu, tas tiek uztvērts tā, ka katrs Eiropas Savienībā vēlas uh, doties citām valstīm, lai strādātu, bet daži varbūt būtu interesēti šeit uh, veidot šķēršļus. Bet tomēr gal galā ir runa šeit par ļoti mazu procentu. Ja mēs raukāmies uz uh, pārobežu kustību kaimiņu uh, dalībvalsti, uh, kaimiņu valsti, uh, Un iznāk, nemaz nav tik daudz eh, liels iedzīvotājs skaits, kas dodas eh, pār robežām, lai strādātu citās valstīs. Jā, paldies par jūsu jautājumu. Ko tad, lai es jums saku? Dzimam līdztiesības jums piekrītu. Mēs sākām arī Eiropas revīzijas palātā veikt reformu un eh, vienmēr esam par šīs te dzimam līdztiesības ievērošanu. Uh, diskriminācija attiecībā uz informācijas eh, pieejamību, eh, informācijas, kas ir publicēta dalība valstīs. Mēs eh, ziņojumā um, rakstām, ka dažkārt ir darba vietas, kas tiek izsludinātas dalība valstīs, bet nevienmēr visos tīklos centralizēti tas tiek publicēts. Un attiecībā uz Eiropas komisiju. Uh, būs tātad jauna Eiropas darba iestāde, kas sāks darboties 18. gada decembrī, un mēs ceram, ka tā būs izdevība izveidot eh, tādu portālu, eh, kurā varētu apkopot visu informāciju. Vispārīgi runājot, es eh, pirms sāku strādāt Eiropas revizijas palādā, uh, 30 gadus strādāju Rumānijā, 10 gadus eh, privātajā sektorā un 20 gadus revīzijas palātā. Mēs organizējam daudz konkursu. Jā, jūs jautājāt eh, par caurskatāmību, lai nebūtu diskriminācijas, proti, ka ir jāizsludina darba vieta eh, un katram Eh, kandidātam ir jāzina eh, termiņš, eh, līdzīgi ir Eiropā, līdz kuram tad var iesniegt mm, pieteikums, jo bieži vien ir mm, izsludināts vietas un netiek noteikts termiņš, līdz kuram var iesniegt pieteikumu, lai iegūtu šo darbu vietu. Un, piemēram, pie mums Rumānijā ir divi posmi, tad, kad tiek izsludināta darba vieta. Pirmkārt ir um, rakstiskais tā kā eksāmens un pēc tam mutiskais. Uh, un, uh, lai uh, šāds konkurss būtu labi organizēts, vienmēr ir jāieraksta audio un video, jo tādējādi tad var zināt, kādus jautājumus tad komisija uzdeva. Um, lai izvērtētu kandidātu un kādas ir dotās atbildes, un ja kāds pēc tam sūdzās, uh, viņš var vērsties, protams, tiesu iestādēs, un tad uh, var uh, būt šis pierādījums uh, par šo interviju, ko komisija prasīja, ko viņš atbildēja. Ko varu vēl jums pateikt? Uzlabot eures. Uh, zināšanas, tas ir lielākais mērķis. Eures izmantojums var atšķirties atkarībā no valsts, arī no katra darba sludinājuma atkarībā. Esmu ļoti gandarīts, ka mēs ļoti labi sadarbojāmies ar Eiropas komisiju un vispār viss, ko mēs esam rakstījuši šajā ziņojumā, kā mūsu viedokli, uh, Komisija ir atzinusi, ka šis ziņojums ir ļoti labi sastādīts, un tā ir mana atbilde. Paldies, deputāts kundze. Thank you. Jā, paldies. Pēdējo sešu, septiņu gadu laikā šeit Eiropas parlamentā mēs esam koncentrējušies, protams, uz, ir tīpaši šajā komitejā, un nodarbojas ģenerāla direktorātā, mēs esam koncentrējušies uz to, kā bezdarba līmenis ir samazināts, lai samazinātu bezdarba līmenis, lai jaunie cilvēki dabūtu darbu. Lai viņi, jā, un ja viņi vairs nav jaunieši, tad lai viņi var saglabāt savu darbu vietu, turpināt tur strādāt līdz pensijai, lai radītu vairāk darba vietu. Un tad ir šis ORS darbs, kas tika, ja pareizi atceros, tas eh, darbojas jau gandrīz kādu, lai būtu tāds pakalpojums, lai būtu dienas, kas eh, palīdzētu cilvēkiem, lai viņi saņemtu pienācīgas algas, lai strādātu pienācīgos darba apstākļos. Un kad mēs balsojām par darbā noriekošanas dokumentu, tad mērķis ir, lai būtu brīva pārvietošanās iespēja ar pienācīgiem nosacījumiem, lai strādā šie cilvēki, lai nebūtu tā situācija, kad viņi konfliktā būtu viens ar otru, lai nebūtu pretnostatīti viens otram. Tas ir galvenais darba kārtības projekts pēdējā gada laikā parlamentā, bet tā pašā laikā no dalībvalsts puses un arī no Eiropas institūcijas nāk uz tā kā augstas dušas, ka jādara vairāk, ja ir runa par uh, mobilitāti. Jā, protams, mēs jāatcerās, ka tas neat, uh, neatbilst nu, tādam ideālam stāvoklim, tas nedarbos tā. Protams, ir arī bēgļi, kas nāk no citām pasaules daļām, mēs mēģinām viņus integrēt. Viņi ir savā veidā jau sagatavojušies, pārvietoties. Bet tagad eh, no mums, Eiropiešiem, kas ir mēs, Eiropieši ilgulēku, mēs neesam gatavi bieži vien pārvietoties. Jā, bet mēs atklāsim pie tāda punkta. Mēs rad, radām jaunas institūcijas, bet vai tas mums dod rezultātus, uz kuriem mēs ceram? Kādreiz man ir eh, tāds zināms eh, apjukums. Vai būtu mums vajadzētu savādāk kaut kā padomāt? Domāt vairāk par izglītību, ja cilvēki gūst izglītību, tad eh, viņi ir situācijā, kurā ir vienkāršāk atrast darba vietas, ja esat vājā pozīcijā. Tad tas ir grūtāk. Bet, ja jums nopietnākam izglītība esat vājākā pozīcijā, un jūs paliekat tajā pašā pilsētā, nozarē, uzņēmumā, kurā jums ir zinām veida drošība, tad jūs nevēlaties pārvietoties. Un ja jūs nepārvietojaties, tad ir darba tirgus. Jā, vai tas darba tirgus, kas ir pietiekami drošs, vai nevajadzētu aizceļot, un jā, vai tiešām ir rezultāti panākti pēdējos desmit gados. Protams, ka mēs mēģinām darīt visu, ko vien spējam izdarīt, vislabāko, bet ir jābūt vēl kaut kam citam, kas mums padarītu kā cilvēkus eh, ļoti spēcīgus un drošus, ka mēs saņemsim šo savu darbu vietu, kādu vēlamies, un nevajadzēs pārvietoties. Tā tad jautājums, par kuru esam strādājuši pēdējos mēnešos, ir fakts, ka Brexits arī mainīs mūsu pašu šauro pasauli. Ir daudz diskusijas un tehniski risinājumi, kas parāda, Jā, vai šeit būs kādas izmaiņas, kas attiecas uz pārvietošanās eh, darba tirgu brīvu pārvietošanu Eiropas Savienībā? Tas jau būs tāpat kā visu laiku tas ir bijis. Bet uh, varbūt šeit būs zinām veida identitāte, ko varēs izmantot visur Eiropā. Varētu teikt, ka Jā, mēs esmu runājuši par mobilitāti, bet tik daudz nemaz nav mainījies, bet tagad ir mainījies otrādā virzienā, ka ir mazāk mobilitāte Brexita dēļ. Vismaz tāds risks pastāv. Gribēju tikai drusku sarežģīt jums eh, atbildes iespējas, vai es kaut ko par to varu pateikt. Bet varbūt jūs varētu mums drusku vairāk argumentus un cerības dot. Eh, Jā, paldies par jūsu jautājumu. Ko varu jums pateikt? Attiecībā uz to, kas attiec uz jauniešiem, jo Es uh, daudz esmu devies uh, apmeklējumos uz Eiropas galvaspilsētām. Nesaukšu nevienu vārdā, bet tad, kad es redzu, uh, ka pa dienu uh, jaunieši sēž uh, kafejnīcās uh, un es redzu, ka viņi nav darbā, nu tad man liekas, ka tas ir arī izglītības jautājums. Man ir trīs bērni, viens tēls un divas meitas, un pirms gada biju Strasbūrā Eiropas parlamenta uh, Uh, mītnē un tikos ar Rumānijas kādas skolas uh, klasi, un mēs uh, ar diviem parlamenta deputātiem uzstājāmies sanāksmē, un um, tā bija klase, kuriem bija jābeidz vidusskola, un es viņiem teicu, ka jums kā jauniešiem, Eh, kaut kas ir vajadzīgs, lai jūs varētu būt mobili un piekļūt arī darba tirguma Eiropas institūcijās. Un viņi jautāja, ko tad mēs varam darīt. Es teicu, eh, jums ir jārunā trijās valodās. Jums ir eh, jāprot lietot dators un jums ir arī jābūt augstskolas izglītībai un maģistra grādam. Uh, Un pēc tam ar eh, visām šīm zināšanām jūs varēsiet piedalīties eh, konkursos. Protams, tur ir dažādi posmi. Vispirms ir jānoliek um, konkurss, jāiztur EPSO eksāmeni, piemēram, kas ir ļoti grūti, bet tas ir atkarīgs no izglītības. Tas ir uh, ne tikai uh, Eures tīmekļa vietnes jautājums. Tātad Eures, ko tad tur var izvēlēties, var izvēlēties, eh, kurā valstī, kuras ir brīvās darba vietas, tās tur var atrast, bet ir arī eh, paudžu konflikts, par to jūs ļoti labi to zināt. Es esmu eh, dzimis 58. gadā un uh, Eh, manam dēlam ir tikai 26 gadi, un man viņš ir eh, jāizglīto, eh, jāstāsta, um, kā var um, strādāt Eiropas institūcijās. Un man viņam jāstāsta, ka tas nav vienkārši eksāmens, kas ir jānoliek, ka, ka pēc tam ir jāiet uz darbu, katru dienu jādara labs darbs, un man svarīgākais ir uh, laiks, eh, tā laikā, kad es biju eh, Rumānijā revizijas palātas eh, ģenerālsekretārs, ja es tā tad prasu kaut ko pēc divām dienām, tad, ja man atnes kaut ko pēc trim dienām, tad es pats to izdarīšu, un tas vienmēr tā ir, darbs, darbs ir jāizdara laikā, un kas attiec uz Brexitu, mēs ne auditējām Brexit sekas. Diemžēl tā ir, tā ir eh, tāda politiska joma, mēs nevaram izteikties politiski, mēs nesam politiski iestāde, un es ceru, ka um, šīs elektroniskās sistēmas un platformas Rumānijā mēs uh, esam izveidojuši audio-video platformu, kurā var uh, sarunāties ar visiem uh, cilvēkiem, kas ir no citām valstīm iesaistīti, un vienlaicīgi tas ir iespējams, un tas arī ir uh, ļoti svarīgi Eiropā. Personāls Eiropā nav tik mobils kā ASV, bet uh, mēs varam um, organizēt videokonferences. Tas nozīmē, ka šādi portāli uh, var arī daudz ko mainīt. Ja ir interese, ja ir kāda uh, uh Eiropas samatpersona, kas saka, ka tā tas jādara, tad tas ir iespējams, tehniski tas ir iespējams. Strādāt kopā, Un tātad šajā sistēmā var arī atrast brīvās darba vietas Bulgārijā, Rumānijā. Protams, tur ir visi nosacījumi, visas prasības. Tur ir jābūt termiņiem, tur ir jābūt arī prasībām attiecībā uz izglītību, kādai izglītībai tad ir jābūt, lai varētu ieņemt šo darbu vietu un visas citas prasības. Jā, liels paldies! Vai vēl kāds grib uh, uzdot jautājumu? Revizijas palātas pārstāvim, Pufankungam. Lūdzu. Mani sauc uh, Suzāna Krāca, es strādāju politikas departamentā, mēs sniedzam analītiskos dokumentus nodarbinātības un sociālo lietu komitejai, un jūs minējāt dažas uh, dažus trūkums Eures portālā, jo īpaši, kas attiecas uz uh, ietvērto uh, vakanču apjomu, proti, ka visas dalība valstis visas vakances nenosūta uz Eiropas līmeni, un tad jūs minējāt, uh, ka jaunā plānotā iestāde aģentūra varētu kaut ko uzlabot. Kādi, jūsuprāt, būtu priekšnosacījumi, jo komisija ir arī daudz darba ieguldījusi un pastāv uh, Uh, tīkls Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības iestādēm, lai sasniegtu šos mērķus, par, kurām, uh, par kuriem ir notikusi vienošanās. Ko Eiropas darba iestādē vajadzētu darīt, lai sasniegtu labākus rezultātus, jo galvenie iemesli iespējams ir dalībvalstīs? Oui, euh, la condition pour... Nosacījums jaunajai Eiropas darba lēmēju izstādēji šeit var sadarboties ar komisiju, bet arī var pieprasīt tik vienai dalību valstī publicēt visas vakances un nosacījumus, lai, piemēram, eh, kļūtu par celtniecības inženieri vai juristu Eiropas institūcijā, ir jābūt uh, Eh, maģistra grādam jurisprudencē, pēdējā eh, eh, kandidatūras iesniegšanas diena ir 28. maijas, piemēram, 2018. gadā, bet mēs kā Eiropas kontrolas institūcija, tad tie nesam mēs, kuri nosaka tos nosacījums, kā strādās šī darba e, uzraudzības iestāde. To var diskutēt ar komisiju un formulēt kopīgus viedokļus. Okay, uh, please, take the floor. Varat izteikties. Paldies. Pāries bija izteikties. Esmu Donīts Žantāns strādāju. Uh, MPU ģenerāla direkcijā, un es vēlētos mēģināt atbildēt uz pāris jautājumiem un ieskicēt kopējo ainu. Mēs runājam par darba spēku mobilitāti un Šeit ir runa par iespējām Eiropas pilsoņiem brīvi rezidēt, strādāt, piedalīties e, sociālajā dzīvē ikvienā dalībvalstī. Ko mēs varam darīt Eiropas līmenī? Ir politika, juridiskais ietvers un instrumenti. E, politikas mērķis ir novērst jebkāda veida diskrimināciju uz uh, valsts piedarības pamatiem un juridiskais ietvars, jūs to labi apzināties, un arī eh, šodien jau tas izskanēja par strādājošo, nosūtīto strādājošo direktīvas pārskatu. Tāpat ir regulas un direktīvas pār brīvu pārvietošanos strādājošiem un not regula, kas piedzīvoja praktiski revolūciju 2016. gadā, pateicoties parlamenta, padomes un komisijas darbam. Tālāk ir vairāk rīka ekspertu komitejas no dalību valstīm, sociālie partneri un Eures portāls un tīkls eh, vienlaicīgi, kā arī projekti finansējumam no sociālā fonda un arī programma īzī. E Tas viss ierastajā darba stilā, kāda ir gan Briseles institūcijas, kuras sagatavo vadlīnijas un veic monitoringu un nāk vai ar priekšlikumiem. Un dalībvalstis, kas īsteno un nostiprina šos noteikumus. Eiropas revīzijas palātas ziņojums, ar kur mums ir ļoti labā sadarbība, koncentrējas uz tiem rīkiem un programmām, kas ir mūsu rīcībā. Ir pieņemties tās rekomendācijas, kas ir sagatavotas komisiju un dalību valstīm, un arī mēs esam e, ziņojuši pār to, ka jau daudz ir sasniegts, un tagad par eures un darba uh, lēmēji iestādi. Par eirēs pirmais ieteikums ir apzināties tos informācijas rīkus, kuri ir Eiropas pilsoņu rīcībā. Eures ir viens no tiem. Tā ir faktiska informācija, un Eures portāls ir labi redzams rīks. Katru mēnesi ir vai vairāk nekā 4 miljonu skatījumu un tāpat ļoti daudz tiem seko Facebookā, Twitterī un sociālajos mēdījos. Ja mēs to salīdzinām ar citiem rīkiem, tad tas ir starp pirmajiem trim vai pieciem redzamības ziņā. Tālāk ieteikums no revīzijas palātas ir labāk izmantot pieejamo informāciju, uz, uzlabot datu uzkrāšanu, un par otro un trešo ieteikumu mūsu prāts. Pie tiem es atgriezīšos. Ceturtais ieteikums ir labākās ir izmantot Eiropas finansējumu un kādas, par to, kādas programmas tiek finansētas, un šeit mūsu nolūks ir nāklājā ar konstruktīviem un inovatīviem priekšlikumiem drīzumā, kad būs pieņemtie un gala DFS. Tāpat ir ieteikumi par Eures attiecībā uz informāciju no dalību valstīm, kas tiek nosūtīta. Un šeit daudz ir atkarīgs no dalību valstīm, kā jūs zināt, bija šī revolūcija saistīta ar 2016. Eh, gada izmaiņām un eh, vakants tiek eh, publicētas. Uh, ar attiecīgo informāciju, un, protams, e, tehniski atsevišķi jautājumi vēl ir ne visi pilnībā atrisināti par sistēmu interoperabilitāti, bet mūsu partneru līmenis dalība valstīs e, un viņa apņemšanās ir augsta, un šobrīd um, termiņi ir noteikti uz šī gada maiju jūniju informācijas visai saņemšanai un redzēsim, vai tas palielinās darba vakanču skaitu, kā arī e, CV nosūtīšanas un ies, e, iesniegšanas iespējas. Parlamentu nolūks ir e, eures pārveidot par darbā iekārtošanas rīku. Tagad par Eiropas darba lēmēju iestādi. Es Uh, neizstāstīšu pilnīgi visu, jo mans komisārs uzstāsies maijā un pastāstīs vairāk par šo iniciatīvu, bet mums ir daudzi rīki un komitejas, kā arī mēs uzpratām, ka doma tevi ir laba. Mūsu prāts bija laiks eh, pārcelt, pāriet eh, eh, augstākā dimensijā un sniegt informāciju ne tikai strādājošiem, bet arī plašākai sabiedrībai, nacionālām lēmējiestādēm un stiprināt sadarbību starp nacionālajām lēmējiestādēm, jo uh, tā ir ļoti vajadzīga darba, viet, darba spēka mobilitātes ziņā, kā arī, lai varētu koordinēt, piemēram, inspekcijas uz vietām. Un tad trešais darbības virziens ir mediācijas darbs. Tas būtu īsos vārdos par mūsu iecerēm un priekšlikums tiks sagatavot šogad 13. martā, un mēs ceram, ka Mums būs arī iespēja mērķus sasniegt. Mūs, mēs esam iecerējuši to, ka aģentūra sāk savu darbu pilnībā ar nākošā gada janvāri. Paldies! Vai vēlaties komentēt? Okay, well, for... Paldies par jūsu uzstāšanos, paldies Lufāna kungam par um, to, ka apmeklējāt mūsu emplu komiteju. Un paldies visiem, kur sekoja mūsu darbam šeit uz vietas un pie datorekrāniem. Un ar to mēs šodienas sēdi beidzam.